So, good afternoon. I think we should... Labdien visiem, es domāju, ka mums jāķers pie darba. Barbara piedod. Labdien visiem! Šo pēcpusdienu mums ir jāpaveic svarīgs darbs, daži svarīgi punkti. Vispirms skatīsim atzinumu projektu ko izstrādājas Parvanovs kundze. Tas būs atzinums par dzimumu līdzsvaru biežāk kotēta uzņēmuma direktoru bez izpildvarām viru vidū. Parvanovs kundze ir referente, Hedžas kundze un es, mēs esam ēnu referenti no ECR un ir arī referenti no tautas partijas, referenti no tautas partijas grupas. Esmu vienīgais vīrietis šajā sabiedrībā, bet es ceru, ka esmu informēts par visu. Labi, bez liekas kavēšanās došu vārdu Parvanovas kundzē, lai viņi varētu runāt par grozījumiem, un man šķiet, ka ir arī daži kompromisi, vai ne? Paldies! Vispirms es gribētu pateikties visiem ēnu referentiem un visiem, kas uh, ierosināja grozījumus. Paldies par ieguldīto darbu. Ir tīpaši paldies ēnu referentiem par to, lai var, uh, ka palīdzējāt man panākt tādu līdzsvarotu atzinumu un arī par to, ka pārliecinājāt komitejas uh, biedrus par dažiem tādiem strīdīgiem jautājumiem atrast kompromisu. Es gribētu teikt, ka kopumā direktīva nemaz nav tik uh, negatīva, ja mēs mēģinām rast tādu viedu pieeju. Un to es esmu centusies arī izdarīt, lai rastu tādu līdzsvarotu priekšlikumu, kas varētu būt derīgs visiem un atbilstu prasībām, neradot nekādas pretrunas. Ir iesniegt 66 grozījumi, mums ir izdevies sagatavot sešus kompromisus, Pirmais kompromiss ir tāds vienkāršs, tā ir vienkārši atsauce uz Eiropas komisijas pētījumu par eh, sieviešu izvēles ietekmi un eh, uz eh, to, kā patērētāji tērē naudu. Jautājums attiecās uz manis ierosinātu grozījumu un Likripskundas ierosinātu grozījumu, bet tagad mēs esam palikuši pie tāda vispārēja uh, apraksta par eh, globālo patērētāju tēriņiem. Un tas tagad ir tāds oficiāls kompromiss. Otrais kompromiss attiecas uz mūsu atbildību attiecībā uz eh, uzņēmumiem, kas nav kotēti biržā tālāk arī mūsu atbildība par mūsu institūcijām un aģentūrām un Eiropas centrālo banku un citām iestādēm. Tas tur joprojām ir problēmas attiecībā uz dzimumu līdzsvaru nodrošināšanu. Par Eiropas centrālo banku tur varbūt nav tik tiešas norādes, kā dažos grozījumos, ko iesniedz mūsu kolēģi, un es pilnībā piekrītu tam, ka ja mēs vien pēc otras noskaidrosim institūcijas, rindosim institūcijas, kurās ir problēmas, tad droši vien mums vajadzēs pilnīgi visas institūcijas tur uzskaitīt. Un tad. Es tad būtu arī jāpiemina tas, ka Eiropas centrālās bankas valdē nav nodrošināts šis līdzsvaru princips, tāpat arī padomē Nu, bet tāpēc mēs esam panākuši kompromisu. Un ja tas nebūs pieejams, tad ir pieņemams, tad ir dalītais balsojums. Trešais kompromiss, tur arī nevajadzētu būt nekādām problēmām, jo tur tiek dalība valsts tiek mudinātas dalīties ar informāciju un izplatīt pāraugpraksi. praksi tas šāds formulējums tiek izmantots dažādos likumdošanas priekšlikumos, tātad veicina, mudina un dalīties ar informāciju, tas nevarētu radīt nekādas problēmas, jo tas ir uz brīvprātības pamatiem. Ceturtais kompromiss ir balstīts uz trīs deputātu priekšlikumiem, un tur ir runa par uh, vakanču, par paziņojumiem par vakancēm, Sastais kompromiss, tur ir teikts, ka ir jā, jābūt noteiktiem kritērijiem pirms izsludināt kādu kritērijiem par pieteikšanos un tā tālāk. Tālāk piektais kompromiss, kas man šķiet patiks daudziem skeptiskākiem kolēģiem, kur ir teikts, ka mums ir jāciena dalību valstu uh, ekonomiskās un juridiskās a, sistēmas, un tas ir balstīts uz Ligripas kundzes priekšlikumu. Es ceru, ka kolēģi spēs rast tādu līdzsvarot pieeja, lai atbalstītu šo atzinumu un arī atbalstīs mūsu kompromisus. Paldies! Paldies Pārvanovs kundzei! Paldies par jūsu ļoti labo darbu izstrādājušos kompromisus! ēnu referenti. Vispirms uzstāsies un pēc tam pārējie definēti. Ligripas kundze, lūdzu. Merci, monsieur le. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es vēlos pateikties um, referentam par darbu šajā ziņojumā, kas, manuprāt, ir um, būtisks solis uz priekšu, lai panāktu lielāku vienlīdzību un uh, sieviešu pārstāvniecību lēmumu pieņemšanas procesos uh, ekonomikas nozerēm. Vēlos īsi atgādināt, ka iepriekšējās uh, runās, vismaz EPP grupā, es izteicu vispārīgu atbalstu tam, ko komisija veica šajā direktīvas priekšlikumā, uh, konstruktīvi, pozitīvi un uh, no laba prāta un um, ļoti aktīvi iesaistoties šajos um, procesos. Un tāpat um, priecājos par to, ka šis, uh, šie pozitīvi aspekti atspoguļus arī ziņojumā. Esmu piedāvājusi vairākus uh, grozījumus, kas paredzētu to, ka sieviešu kompetences tiktu izvērtētas līdzvērtīgi kā vīriešu kolēģu kompetences. Izvērtējumam jābūt, um, uh, jābūt atbilstīgam, caurskatāmam, līdzvērtīgam, Paldies referentē par šo darbu, kam varam piekrist, izņemot otro kompromisu, vismaz pašreizējā redakcijā. Ja mēs um, skatāmies um, kopīgo vispārīgo redakciju, tad um, šajā gadījumā jāteic, ka nav īsti panākts visu grupu viedokļu viedokli atspoguļojošs teksta kompromiss, taču varbūt, ka ar dalīto balsojumu mēs varēsim panākt um, rezultātus un um, attiecīgi varēsim piekrist um, tekstam, ka tas būs, um, ja tā varētu teikt, pielāgots. Tas varbūt, tas attiecīgi sasauksies ar pašreizējo aptvērumu un um, tādējādi mēs varēsim droši teikt, ka Eiropas institūcijas um, spēr um, nopietnus soļus ceļā uz um, sieviešu līdztiesību citu kolēģu piedodati grozījumi. Un tā vadlīnija, pie kuras mēs pieturāmies, ir visnotaļ skaidra. Mēs esam joprojām uzticīgi tiem principiem un uh, aptvērumam, kāds ir šai direktīvai. Mēs uh, norēdām jebkuru grozījumu, kas um, jebkādā mērā samazinātu šīs direktīvas uh, iespaidu un kādā, jebkādā veidā grozītu tas aptvērumu. Un visbeidzot varu teikt, ka neatbalstīsim 6. un 56. grozījumu, kas uh, paredz uh, izslēgt uh, šos izņēmumus ar 10%. Šos grozījumus mēs nevaram pieņemt. Paldies! Uh, thank you very much. Um, Paldies. Hedis kundze, lūdzu. Tack så mycket, ordförande. Först... Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu nedaudz pārunāt par to, kas šobrīd norisinās komitejā. Parasti ir ļoti daudz vīru uz valkos, bet paraugieties riņķī. Šobrīd mums ir ārkārtīgi daudz jauku sieviešu un tikai daži vīrieši. Tas viss ir nedaudz garlaicīgi, un lielākā daļa vīriešu laikam uzskata, ka šis jautājums ir garlaicīgs. Lisabonas līguma arī runāts par dzimumu vienlīdzību, bet es domāju, ka vīrieši, kas darbos šajā komitejā, neuzņems atbildību par to, un tāpēc es esmu vīlusies par to, ka šodien mūsu vidū nav vairāk vīriešu. Es gribētu ļoti sirsnīgi pateikties mūsu referentē par ārkārtīgi labo sadarbību. Man šķiet, ka viņa tiešām ir ļoti labi pastrādājusi. Viņa ir centusies ņemt vērā visus mūsu kompromisa ierosinājumus un censies mūs visus uzklausīt, par to esmu ļoti priecīga. Es gribētu izvirzīt tos jautājumus, kas eh, ir svarīgi mums kā sociāldemokrātiem, kas mums šķiet kā trīs pašas galvenās sarkanās līnijas. Pirmkārt, lai būtu atklāts process, tad, kad tiek uh, meklēti jauni darbinieki, kas darbotos uh, uzņēmumu valdēs. Es domāju, ka sankcijas šajā ziņā ir ārkārtīgi nopietnas. Sankcijām jābūt stingrām, jo pretējā gadījumā šī likumdošana būs tikai kā tāds tukšs žests, kas nedarbosies. Tad vēl viens jautājums, kas ir tāds diezgan delikāts un par ko ir daudz runāts. Mēs vēlamies, lai komisija izskatītu iespēju attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav, kas netiek, kur akcijas netiek kotētas biržā. Tātad šī likumdošana būtu jātiecina arī uz kompānijām, kas nav kotēta biržā. Es domāju, ka tas ir arī svarīgs jautājums, un mēs ar nepacietību gaidam, kā šis darbs turpināsies. Paldies! want to come in? Rēls kundze, vēlaties ko piebilst? Tūt nemīgi nicht. Paldies! Es arī vēlos pateikties referentē par ziņojumu un par kompromisu priekšlikumiem. Mēs pilnībā atbalstam referenti. Diemžēl, acīm redzot, ne visi jūsu grupā. Es būtu bijis priecīgi, ja arī jūs vīrs šeit būtu šeit, bet viņš gan šoreiz nav klāt, bet Mandes kungs arī ir ļoti daudz grozījumu iesniedzis, bet diemžēl viņš arī nepiedalās šajā te diskusijā, bet nu, varbūt vēlāk mēs varētu par to parunāt. Katrā ziņā jūs varat rēķināties ar mūsu atbalstu. Paldies! Thank you very much. Well... Liels paldies! Es šeit esmu ne tikai tādēļ, ka esmu priekšsēdētājs. Es eh, esmu. Es ļoti gribētu redzēt, lai sievietes ieņemtu augsta ranga amats uzņēmumos un lai viņu skaits pieaugtu. Šķiet, ka daudzās uzņēmumos pastāv tā saucamies tīkla griesti. Mans galvenais iebildums pret šo priekšlikumu ir tāds, ka tas risina tikai vienu problēmu elementu. Un šī ir tikai viena joma, kur o, komisija var ierosināt kāds uzlabojums, un tad mēs runājam par biržā kotētiem uzņēmumiem. Uh, Tādēļ, lai arī es domāju, ka, ka par Vānaus kundze ir ieviesusi uh, būtiskus un labus uh, uzlabojumus, un mēs varam piekrist kompromismu risinājumiem, tad kopumā varam atbalstīt šādu pieeju. Es domāju, tomēr, ka komisija uh, sniedz atbalstu e, tādajām, tādām valstīm, kuras izmanto citādākas e, juridiskas metodas. Un ideālos apstākļos es teiktu, ka ir svarīgi, ka nebūtu svarīgi ieviest tāds obligāts pasākums, zinām, ka citās valstīs jau labi darbojas, bet patiesā problēma ir tāda, vai palielinot sieviešu uh, ska, uh, skaitu um, direktorus izpildu varām uh, vidū, vai tas tiešām uzlabo uzņēmumu darbu. Jautājums par to, kā valdes patiešām ir iesaistījušās pašu uzņēmumu darbībā. Un pavisam tādos lielos uzņēmumos, manuprāt, tas ir diezgan sarežģīti. Tas drīzāk ir tāds kultūrāls jautājums, un es uzskatu, ka ir arī citi jautājumi, kuri ir uh, uh, vēl jāapsver. Uh, kamēr mēs apspiežam šo priekšlikumu, es uh, vēlētos teikt, ka valsts sektorā lielā mērā tāda relatīvi runājot, ir, er, ir zināma tendence, ka ir vairāk sieviešu, uh, lielāka sieviešu uh, pārstāvniecība valsts sektorā uh, nekā privātajā sektorā. Un es domāju, ka te pastāv zināmi kultūrāli apsvērumi. Runājot par sievietēm draudzīgu nodarbinātību, par to veidu, kā sievietes tiek paaugstināts amatā, par uh, darba izvērtējumu un tā tālāk. Ja es vēlētos aicināt uzlabot situāciju, tad es ir eh, veiktu tādus salīdzinošus pētījumus starp uh, liela mēroga valsts institūcijām un lielām privātām uh, institūcijām. Tātad šo reformu programmu uh, Lielbritānijas valsts dienasā vada uh, kāda sieviete. Uh, un Un tad jūs varat redzēt, ka šāda progresīvas priekš ir iespējama. Es vēlējos pateikties par Vānavas kundzei par viņas darbu. Es domāju, ka mēs varam panākt saprātīgus kompromisus, un tas būtu jā, liederīgs ieguldījums mūsu kolēģiem sieviešu tiesību komitejā, jo mums nav bijis iespējas sadarboties ar šo komiteju, nu ļoti labi, ka šāda iespēja radusies. Un vēl kāds komentārs par to ka sievietes būtu būtisks lēmumu pieņēmējs un par sievietēm kā patērētājiem. To esam atspoguļojuši arī savos ziņojumos jau iepriekš. Man um, es domāju, ka tas būtu jautājums, par ko mēs varētu vēl padomāt arī vēlākā fāzē. Runājot kā ēnu, ra, ēnu referents savai grupai, šai pozīcijai pieteicos brīvprātīgi, tad tas arī viss atgriezīšos kā priekšsādātājs un došu vārdu Abels kundzei, dodu vārdu viņai, un arī Vēls kundze vēlētos ko pilst, vai vēl kāds cits. Abels kundze, paldies priekšsādātāji par Vanavas kundzes ziņojums nebūtu. Iespējams, to bija sagatavot vēl piemērotākā laikā. Tad sieviešu dalība visos sektoros ir absolūti nepieciešama mūsdienīgā demokrātijā, un tas, ka sievietes netiek pietiekami pārstāvētas politikā un ekonomisko lēmumu pieņemšanā, tas ir problēma jautājums daudzās valstīs, un tieši tādēļ es uzskatu, ka šis uh, priekšlikums ir tāds nepieciešams ļaunums. Tomēr uh, tad līdzvērtīgāka sieviešu un vīriešu pārstāvniecība augstākos amatos ir ne tik, nepieciešama tikai tādēļ, lai līdzvērtīgāk pārstāvētu Uh, uzņēmumos. Tas ir nepieciešams uh, uzņēmumam kopumam. Pētījumi no komisijas rāda, ka uh, labāka dzimumu līdztiesība tā ir pozitīva ietekme uz ekonomiku. Sieviešu līdzdalība uzlabo uzņēmuma veiktspēju, un tas ir tikai viens no šādiem labumiem. Uh, kas var rasties iesaistītiem uzņēmējiem. Es varu teikt, ka sievietēm un vīriešiem ir dažādas dzīves pieredzes, eh, ņemot vērā to, ka pastāv arī eh, sociālas un bioloģiskas atšķirības. Un, un tādā ziņā labāka dzimuma līdztiecība korporatīvās lēmumu pieņēmošās pozīcijās sniegs labus rezultātus gan mikroekonomiskā perspektīvē, piemēram, eh, atsevišķos uzņēmumos, uh, bet tam būs arī makroekonomiskas perspektīvas priekšrocības, proti e, tas nodrošinās ilgtspējīgāku ekonomiskās izaugs, e, ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi. Es pati nāku no Maltas, un var teikt, ka Maltā tur nevajadzētu būt problēmai, jo ir, jo aiz katru gadu aizvien pieaug izglītot un kvalificētu sieviešu skaits. Patiesību sakot, 60% no universitāšu absolventiem ir sievietes, un ir tik augsts kvalificētu, izglītotu sieviešu skaits, tad nevajadzētu būt problēmām atrast piemērotas sievietes, kas varētu darboties uzņēmumu valdēs. Bet mums vajadzētu atcerēties, ka uh, sociālajie apstākļi ir citādāk sievietes un vīrieši tiek audzināti dažādi mūsu sabiedrībās. Un, lai gan mēs esam ilgi strādājuši pie dzimuma līdztiesības, lai joprojām pastāv zināmas dzimumu lomas. Un tad šīs vīriešu loma un sieviešu loma tās atšķirās mēs saskatām lietas atsevišķi, jo mēs esam tā audzināti, mēs to esam mācīti. Un ja ir uzņēmuma valde, kas sastāv tikai no vīriešiem, viņi zaudē iespēju saņemt tādu alternatīvu viedokli, piemēram, no sievietēm valdes, valdē. Un tad šīs sieviešu eh, realitātes var pat netikt teicis vērā. Viņi arī zaudē iespēju gūt tādu realistisku uh, redzējumu. Un, Eh, visi aspekti, ekonomikas, sociālie, vidas aspekti ir jāņem vērā, un tieši tādēļ es atbalstu par Vānamas kundzes ziņojumu un arī grozījumus. Lielas paldies! Vēls kundze! Paldies priekšsēdētājiem! Es gribētu tikai nedaudz papildināt visu to, kas te tika jau teikts. Es priecājos, un es tik tiešām esmu ļoti priecīga par to, ka visas politiskās grupas, kas darbojas mūsu komitejā, atbalsta šo te visu pamatu, jā. Malkom, mēs uh, daļai gribētu vēl iet tālāk, bet es esmu ļoti priecīga par pašreizējo virzību, jo mēs esam vairāk uz uh, ekonomiku un tirgu orientētu orientēta komiteja. Es nezinu, kāpēc IMCO šeit ir atbildīgā komiteja, bet tas ir ļoti kāpēc mūsu komiteja nav galvenā komiteja, atbildīgā komiteja par šo, jo es domāju, ka mūsu komiteja ir ļoti būtiska sastāvdaļa visā šajās debatēs, plenārsēdē un balsojumā. Es nevienmēr uzskatu, ka sievietes uh, pašas par sevi būtu labāki cilvēki, bet pavisam noteikti, ja sievietes vairāk būtu pārstāvētas um, direktoru padomēs, tad eh, šai briesmīgajai ekonomiskajai krīzē nebūtu bijuši tik šausmīgas seks, tādēļ, ka sievietes neīsteno tik agresīvu varas politiku. Un es domāju, ka tas, kas šeit atzinumā ir iekļauts, ir pareizi. Runājot par valsts sektoru, es esmu izbrīnīta redzēt, ka valsts sektora augstākajos amatos arī, diemžēl, nav tik daudz sieviešu. Uh, piemēram, mēru amatos, bet vismaz, lai par labu valsts sektora man ir jāsaka, Anglijā, Vācijā un arī citās valstīs uh, sievietes un vīrieši pelna vienādas algas. Uh, un uh, ombudi tur ir panākuši to, ka vismaz algu ziņā nav nekādas diskriminācijas. Un visbeidzot, mums ir jāpatur prātā arī tas, ka Redings kundze jau ir nākus klajā ar vairākām iniciatīvām pirms komisija bija gatava ķerties pie šāda pasākuma. Es domāju, ka arī tāpēc mums vajadzētu viņu atbalstīt, uh, cīņā pret eh, komisāriem vīriešiem un arī dažām komisāriem sievietēm, kas labāk būtu gribējuši šo jautājumu dā, paturēt stingrāk savos grožos. Paldies! Paldies par jūsu komentāriem! Man ir arī komisijas pārstāvs, kas piedalās sanāksmē, vai jūs vēlētos atvainojos? Uh, nolika kaut kur maļā, malā savu dokumentu, Gundā kungs. Vai jūs vēlētos uh, dalīties ar saviem iespējām par diskusiju līdz šim, un varbūt jums ir kādi komentāri no komisijas perspektīvas, ja varat. Un tad došu vārdu atpakaļ par Vānavas kundzei par noslēgumu komentāriem. Lielas paldies priekšsādātāji, un sauc, es Gunta, un es nāku no uh, pārstāvu komisijas juridisko dienestu. Es vēlējos pateikties uh, komitējai un īpaši referentē par ļoti līdzsvarotu ziņojumu. Un paldies arī par jūsu atbalstu. Paldies, ka esat saglabājuši direktīvas garu, kurš ir gan ambiciozs, ja domājam par mērķi, un tajā pašā laikā ir saglabāts elastīgums un līdzsvarotība. Lielas paldies! Mrs. Pavanova, do you want? Par Vanovas kundze vēlaties uh, nobeigumā ko teikt? Jā, paldies. Vēlos pateikt visiem ēnu referentiem un visiem, uh, kuri teica, uh, izteica savus komentārus un komentārus par grozījumiem. Vēlēs atbalstīt tautas partiju, kur runājot par kompromisu. Divi būs ba dalīts balsojums un visi, kuri uh, tad nevēlās uh, tieši atbalstīt šo Eiropas centrālās bankas komentāru, var to darīt. Uh, Bet, nu, tādi, tā, mums uh, plenāra sesijā notika tāds liels strīds, bet jums ir pilnīgi taisnība, ka šī uh, tiesība akta iem, uh, ietvaros nav nepieciešams tad, tad vēl uzsvērt šo uzmanību nekā jau pastāvošajā priekšlikumā. Un kas attiecas uz 656. grozījumu par uh, procentuālo uh, izņēmumu, tad, uh, tad, tad uh, uzņēmumos, kur mazāk kā 10% no uh, darbiniekiem ir viena vai otra dzimuma pārstāvi. Uh, tad tam es piekrītu, es pakonsultējos ar ekspertiem, viņi teica, ka nevajadzētu būt problēmām. Tad, tad lēmumu pieņemšana ar to saistītās atbildības ir atšķirās no darbinieku kompetencēm un nevajadzētu šeit rasties nekādam uh, pretrunām, kas attiecas uz biržā nekotētiem uzņēmumiem. Uh, Protams, ir nepieciešams to apsvērt. Es piekrītu Hedas kundzei, ka tos visticamāk vajadzēs ņemt vērā kaut kad nākotnē. Mums ir nepieciešams veikt tālāku analīzi un vai nepieciešams vairāk informācijas par tiem. Ja runājam par uh, disciplīnas saglabāšanas pasākumiem, Es piekrītu un es gribētu redzēt ambiciozākus priekšlikumus, bet neesmu pilnībā pārliecināta, vai mēs varēsim rast atbalstu ļoti striktiem pasākumiem, kuri tad stimulēs dalībvalsts. Es domāju, ka rezultāts būs drīzāk pretējs. Mums vajadzētu radīt tādus drīzāk stimulējošus pasākums, nevis soda pasākums. Uh, Tad runājot par uh, Mandras kungu, man pirms ierašanās šeit bija iespēja piedalīties sagatavošanas sanāksmē, viņš uh, ir mūsu koordinators, un es vēlētos jūs informēt, ka Mandras kungs teica, ka viņš piekrīt manas ieturētajai līnijai, un viņš uh, to atbalstīs. Tas, visticamāk, ir labs signāls. Un kas attiec uz. Uh, Eh, lielo valsts un privāto uzņēmumu salīdzināšanu un analīzi jums pilnībā piekrīt. Ja mēs varētu veikt šādu analīzi, tad mēs varētu sev aiztaupīt tādas Lehman, Lehman Brothers uh, prakses piemērus. Bet tas katrā gadījumā nav nekāds attaisnojums, lai to nedarītu kaut kad nākotnē. Lielas paldies par visu jūsu atbalstu, un es ceru, ka rīt mums būs uh, ļoti labs balsošanas laiks un varēsim atbalstīt šo atzinumu. Paldies! Okay, well, thank you all very... Paldies! Tiksimies tad rītdien ar jums visiem balsojumam. Tagad pāriesim pie vēl kāda ļoti svarīga likumdošanas uh, atzinuma, kur mēs esam tādā vadības pozīcijā par dar dalību valstu likumu harmonizāciju attiecībā uz radiotehniku. Un Ah, tad referenti ir šeit, Mandras kungs nav šeit, referenti ir Vēlers kundze. Varbūt Mandras kungs varbūt kādā brīdī mums kaut kur pievienosies Rolers kundze un es pats, kā parasti mēs esam ēnu referenti, kā jau daudzos citos ziņojumos. Mums ir Jurā kungs, Priekš jūs redzēt atkal, jūs strādājat pie radiotehnikas tiesību aktiem, pie tirgus uzraudzības un tā tālāk, un viņš atbildēs mums no komisijas perspektīvas. Vēlers kundze ir ļoti ātri strādājusi pie ziņojuma projekta, ir vairāk svarīgi grozījumi. Es aicināšu jūs iepazīstināt mūs ar pašu ziņojumu un grozījumiem, tad arī komentārs izteiks ēnu referentu, uzklausīsim komisiju un tad apspriedīsim, kāda būs nākamie soļi. Vēlers kundze, vārds jums. Jā, vielen dank. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir. Es arī varētu izteikties īsi tādēļ, ka mēs ar ēnu referentiem jau esam tikušies un mēs jau esam nosprauduši to galveno līniju attiecībā uz jaunajiem komisijas priekšlikumiem. Mēs arī esam ņēmuši vērā to, kas pa, pa, iepriekšējā reizē Strasbūrā notika, proti, ka tika pieņemts Roitevs ziņojums, kas zināmā mērā sakrīt ar to mūsu virzību. Pamatā es uzskatu, ka ir pareizi, ka komisija ir ierosinājusi modernizēšanu vai pielāgošanos, jo tirgus mobilajām komunikācijām un dažādām iekārtām un uh, ne tikai pēdējo gadu laikā ir paplašinājies, bet tas arī pieaugs turpmāk, un, protams, līdz ar to pavērs iespējas jauniem un inovatīviem produktiem, un tāpat arī jaunu darbu vietu radīšanai, taču rodas arī risks, ka varētu tikt traucēti dažādi produkti tādēļ, ka visa šī joma protams, tehniskā ziņā ir ierobežota. Un tāpēc mums visur, kur tas vien ir iespējams, ir jāveicina efektivitāte un jāvienkāršo visi šie procesi arī attiecībā uz ražotājiem. Es jau esmu runājis arī ar interešu grupām un dažādiem lobbyistiem. Es neesmu ņēmus vērā tikai viņu viedoklis, ņem, ņem vērā arī komisijas viedokli, kuru es ļoti daudzos gadījumos uzskatu par pareizu. Bet, protams, ne visos, bet par to mums vēl ir jārunā atsevišķi. Piemēram, par dažiem punktiem, nu, piemēram, attiecībā uz reģistrēšanas sistēmu mēs vēl neesam vienojušies, un tur pēdējais vārds vēl nav pateikts. Pamatā gribētu vēlreiz uzsvērt, ka arī patērētājiem būtu ļoti labi, ja būtu šāda vienotība. Varbūt jūs atceraties vēl mūsu debats ar komisāru Tajānī, kad es toreiz teicu, cik svarīgi parastajiem lietotājiem būtu tas, lai ja uzlādēšanas ierīces mobilajiem telefoniem uh, klēpdatoriem un citām ierīcēm būtu vienotas un vienādas. Un tā Jānī kungs sacīja, jā, ka par to notiek sarunas ar ražotājiem un agrākais, agrākā vienošanās mm, tikus pabušanāt, bet tagad es nesen lasīju, ka tomēr ražotāji nesot piekrituši šo vienošanos pagarināt, un viņš esot bijis ļoti dusmīgs, un ka esot bijis šāds tirgus, be, eh, šāds strīds bez tirgu. Uh, Bet es nezinu, vai tas tā ir bijis. Mums tas, šī informācija ir jāpārbauda vēlreiz ar komisiju, bet ja tas tik tiešām tā ir, tad mums vajadzētu o, noteikt iekļaut mūsu ziņojumā tādu obligātu prasību. Komisārs sacīja, tas kaut kad vienalga būs spēkā, gan jau mēs vienosimies. Nu, jebkurā gadījumā es domāju, ka tas būtu saprātīgi. Vēl grūtības ir un tas arī nav nekas jauns, jo mums parlamentā bieži par to runājam, pa, proti par deleģētajiem tiesību aktiem. Mēs pavisam noteikti arī citu ziņojumu sakarībā, kur tāpēc ir uh, radies strupceļš, kā parlaments meklēsim risinājumu. Attiecībā uz tehniskajiem juridiskiem aktiem tas varbūt ir visvieglāk, bet tiklīdz tur klāt vēl nāk politiski lēmumi, uh, Mēs nevēlamies atstāt eh, lēmumu pieņemšanu tikai tehniķu ziņā. Juridiski saistoša reģistrēšanas sistēma. Esmu par to runājusi, tas ir viens punkts, kur mums vēlreiz ir jāpadomā, kā mēs šo jomu regulēsim. Es savas grupas vārdā uzskatu, ka tādā veidā, kā komisija to ir ierosinājusi, neradīsies papildus pievienotā vērtība un nevajadzīgi lietas tiks sarežģītas. Bet es esmu atvērta citiem viedokļiem, mums ir jārunā par to. Pagaidām es vēl neredzu nekādu vajadzību, es redzu tikai un vienīgi daudz lielāku pašreizējās situācijas pasliktināšanos firmas, kas šobrīd ļoti nopietni darbojas tirgu un piedāvā savus produktus vienalga pie šādas sistēmas pieturs, un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu skatīties kā šī situācija virzīsies uz priekšu. Un tad pēdējais punkts. Tur ir runa par uh, atbilstības paziņojumu tūkošanu. Es domāju, ka par to mēs varēsim ātri vienoties, ka nav obligāti jātūko visās 22, 23 valodās, jo šeit nav runa par funkciju aprakstīšanu patērētājiem. Tur tas tik tiešām ir nepieciešams. Bet šeit ir runa tikai un vienīgi par, um, par norādēm, ko tehniķis sniedz citiem tehniķiem. Un es domāju, ka visas, fir turklāt firmas mums arī, arī visi pārstāvi ir norādījuši, ka nevajag te lieku birokrātiju rādīt. Kopumā es gribēju teikt, ka tā ir laba iniciatīva. Uh, dažas grozījumus vajadzētu ieviest, un varbūt kā ēnu referenti varētu ieviest vēl kādas pārmaiņas, bet kopumā es gribētu teikt, ka tas ir tāds loģisks paplašinājums vai modernizējums attiecībā uz radio iekārtu tirgu. Paldies! Uh, thank you very much. Mr. Paldies, Vandekamp kungs. Meneer de voorzitter, dank u zeer. Uh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos vispirms izteikt milzīgu komplimentu Vēlēras kundzei par to, ja varētu tā teikt, vācisko pieju, kā viņa uh, strādā ar šo dosie. Tajā pašā laikā es pat esmu vīlies, ka nav nekādu konfliktu mūsu starpā, ka mēs pat nevaram te tā politiski uh, cīkstēties. Bet nu ko lai dara? Tehnisks dosie. Nav nekādu pretrunu. Un būs ar to vien jāsadzīvo. Bēlers kundzes uh, ziņojums. Un jūs zināt, ka kā EPP grupa mēs uh, ļoti labi sadarbojamies ar uh, ražošanas nozari. Vēlēris kundzes ziņojumu ļoti uh, labi uzņēmusi rūpniecības nozari. Mēs uh, labi zinām, ka termiņš uh, drīz iet uz beigām un ir jāiet uz priekšu, taču mums rodas jautājumi par šīs uh, direktīvas aptvērumu. Un šeit es vēlos uh, konkretizēt, runa ir par uh, tehniskām detaļām, tiem ražotājiem, kas uh, ražo uh, atsevišķas detaļas, kādas parādās, piemēram, arī mikroviņu krāsnīs. Šeit uh, runa ir par uh, detaļām, kuras uh, Uh, īsti neatbilst šim aptvērumam. Kā jau, kāds būtu jūsu viedoklis par to? Paldies. Good. Um, who's next? Mrs. Ro Labi, kurš nākamais? Rolais kundze. Paldies. Es arī gribētu pateikties Mēlers kundzei. Mēs atbalstam viņas ziņojumu. Es nedomāju, ka mēs iesniegsim daudz grozījumu, varbūt pat neiesniegsim nemaz. Es atbalstu viņas 27. Eh, grozījumu par obligāto reģistrēšanu. Es uzskatu, ka tas arī ir lieks. Es arī atbalstu viņas eh, ierosinājumu, ka vajadzētu paplašināt aptvērumu, iekļaujot uztvērējus. Es nedomāju, ka te būtu kaut kas vēl daudz jāgroz. Lielas paldies par uh, to, ka tik ātri un tik labi apstrādājāt šo ziņojumu. Paldies! Uh, thank you very much! Paldies, Rulers kundze! Arī es varu izteikties īsi. Es domāju, ka Vailers kundze, tad domājot par tādiem uh, strateģiski ieviešamiem grozījumiem, ko viņa vēlas darīt Gājos sagadājums, ka tos vēl, vēl, to vēlās daudzi no mums. Ir daudz um, tad, tādas detalizētas tehniskās pārsnācības. Uh, mums vajadzētu būt uzmanīgiem, lai mēs tad nereģistrētu produktus, uh, domājot par šiem uztvērējiem, lai tas saglabātu pamatstruktūru. Es domāju, ka runājam par jauno uh, tiesisko ietvaru Vēlērs kundze dos prezē virzienā. Es domāju, ka būs vēl daudz detalizētu uh, komentāru no trialoga sarunām. Mēs to varam apspriesties ar referāt, referentiem, uh, jo es nedomāju, ka mums būs nepieciešams iesniegt uh, visas deta detalizētos punktus. Ir ļoti daudz detalizētu aspektu par marķēšanu, piemēram, par elektroniskas marķēšanas ieviešanu. Uh, to jau var izmantot arī tagad, piemēram, runājam par vietāruņiem, ka visa informācija jau ir iekļauta tālrunī un var iegūt tādus visaptarošākus un labākus datus. Ja runājam par mobilo telefonu lādētājiem, es zinu, ka Mandas kungs ļoti gribētu to iek, tos iekļaut, ja viņš būtu piedalītos sanāksmē, bet te pašā laikā es apzinos, ka tehniski to sevi neiekļaušas priekšlikums. Uh, bet varbūt mēs varētu atrast kādu elegantu veidu lūgt komisijai to izdarīt. Es domāju, ka mēs ar diezgan lielu pārliecību varam sagaidīt zināmas grozījums no Mandas kunga, bet to tad risināsim vēlāk. Un tad noslēguma komentārs. Kā jau jūs zināt, tad uh, zināmos gadījumos patērētājiem radušies problēmas ar tātad, traucējumiem ceturtās paaudzes sakaros, arī digitālās televīzijas sistēmās. Cik es to saprotu, kā inženieris, tad tos šos traucējumus rada iekšējo, iekšējo tīklu problēma, kvalitātes problēma. Kāds man to aprakstīja kā uh, tādu, uh, kad rodās zināmas tādas frekvenču traucējumu. Un mums vajadzēs runāt par kontroli un par EMC direktīvas uh, piemērošanu. Un citiem vārdiem sakot, šie jautājumi varbūt nav obligāti jārisina ar šo priekšlikumu. Es domāju, ka mēs diezgan ātri virzīsimies uz priekšu ar atsevišķiem detalizētiem jautājumiem, kurus mēs apspriedīsim ar ēnu referentiem, tā vietā, lai mēs visi iesniegtu savus grozījumus, un tad mēs varēsim virzīties uz priekšu, cik ātri vien iespējams. Es domāju, ka visi, kuri gribēja izteikties, to izdarīja. Vēl redzu, ka Legripas kundze vēlas vēl ko piebilst. Nē, tad aicināšu Turānu kungu atb, uh, komentēt par Vēlērs kundzes priekšlikumu. Lielas paldies! Priekšsādātāji, referents kundze, godātie deputāti. Pirmkārt, es gribētu pateikties par man doto iespēju izteikt komentārus par šo ziņojumu. Vispirms es gribētu pateikties Vailers kundzei par šo ziņojumu. Tas tik tiešām ir solis eh, tajā pašā virzienā, kāds ir mērķis šai te likumdošanai, proti, lai saskaņotu produkts ar juridiskajām prasībām un otrkārt vienkāršot pašreizējo juridisko ietvaru. Taču es gribētu teikt, ka mums ir divas bažas attiecībā uz dažos grozījumos ietverto tekstu. Šī tad Divi punkti ir saistīti ar aptvērumu un reģistru, reģistrēšanos. Kas saistīts ar aptvērumu, te es runāju par 1, 2, 4, 16, 24 un 87 grozījumu vai eh, punktu. Mēs domājam, ka grozījumi paplašina ierosināto aptvērumu par raidītājiem, un no otras puses rada ierobežojums attiecībā uz ierīcēm ar komunikāciju spējām, un tas nozīmē industriāli zinātniskus un medicīniskos uh, aparātus un dažādas ierīces. Uh, Tad, kad mēs sagatavojām šo priekšlikumu, tad ideja bija tāda, ka mums ir jāgroza pašreizējais aptvērums vai nu šos te uztvērējus iekļaujot vai izslēdzot. Un izvēle bija tāda, kas mums likās visvienkāršākā. vai tāda, kas mums šķita dod vislabāko iespēju sadalīt šo te smagumu nastu uz visiem vienādi. Līdz ar to šāda raidītāja nerada nekādas emisijas, mēs nedomājam, ka vajadzētu sistemātiski regulēt šo jomu. Liela daļa no šādām ierīcēm var tikt nodot ražotājiem vai laistas tirgu balstoties uz brīvprātīgiem standartiem, un turklāt, ja mums kaut kad būs jāņem vērā šo te uztvērēju parametri, tad to mēs varam izdarīt EMC direktīvas ietvaros. un juridiskā priekšrocība mūsu ierosinātajam aptvērumam ir tāda, ka ar šo aptvērumu mēs ietvertu visus produktus, kas rada emisijas, un tīši tiek izmantots uh, radiofrekvenču spektrs, un tikai šāds ierīts tad tiek ņēmts. Runājot par uh, zi industriālu zinātnisku un medicīnas aprātu izslēgšanu no aptvērumu, mums ir jāņem vērā nākotnes tehnoloģiskā attīstība. Un, ja mēs redzam, viena no šādām jomām ir bezvadu lādēšana, ne tikai attiecībā uz mobiliem telefoniem, vietāruņiem, bet tīpaši bezvadu lādēšana elektromobīļiem, kas varētu būt tāda ļoti jaudīga bezvadu uzlādēšana, kas varētu radīt interferenci vai traucējums ar eh, radiofrekvenču spektru. Mēs redzam, ka šeit ir reāls traucējumu risks, un mēs gribētu arī vērst jūs uzmanību uz vienu citu aspektu. Ja aptvērums tiks ierobežots tikai uz komunikāciju jom, tad pavisam noteikti mums vajadzēs komunikāciju jom nodefinēt, jo manā skatījumā varētu nebūt skaidrs, vai bezvadu lādēšana ir komunikācijas sfēra vai nē. Kas attiec uz reģistru, un šeit es gribu runāt par 6. un 27. grozījumu. Mēs, gatavojot priekšlikumu, uzklausījām daudz cilvēku argumentus, kas bija par vai pret reģistru. Es gribētu atgādināt, ka tirgus pārvaldības um, uh, iestādes lielākajā daļā dalību valstu lūdz, lai tas tiktu izmantots tikai ārkārtas apstākļos. Un tas ir tas iemesls, kāpēc mēs ierosinājām, lai šo mehānismu iedarbina tikai četrus gadus pēc uh, spēk, šīs likumdošanas spēkā stāšanās. Un ņemot vērā to pasākumu funkcionēšanu, kas ir paredzēta jaunajā likumdošanas ietvarā. Un, ja mēs joprojām atradīsim produkts, kas eh, nebūs saskaņā ar jaunajām prasībām, tad tirgus uzraudzības iestādēm būtu tāds ārkārtas rīks, instruments, kas varētu tikt izmantots, un tad tas ir tas reģistrs. Bet, protams, te bija te ir jārunā ar citām dalībvalstīm, ieinteresētām pusēm tā tālāk. Ko mēs nesaprotam? Mēs nesaprotam apgalvojums, ka šāds reģistrs varētu radīt milzīgu slogu ražotājiem diviem iemeslu dēļ. Pirmkārt, ja ir uh, masveida neatbilstība, tad visvairāk tas skar tos ražotājus, kuri izpild visas prasības. Jo pavisam noteikti reģistra izmaksas ir daudz zemākas nekā atbilstības nodrošināšanas izmaksas. Un mēs zinām, ka līdz ar to konkurences dēļ tie, kas būs atbilduši visām prasībām, var tikt izspiest no tirgus. Piemēram, turklāt Amerikas Savienotajās valstīs notiek sistemātiski šo produktu reģistrēšana. Un, ja jūs vēlties, lai komunikācija komisija pārbauda publiski pieejamo informāciju par reģistru, tad mums nebūtu vajadzīgs nekas vairāk. Un es pat riskētu teikt, ka daudzos gadījumos da, mēs neredzam, ka te būtu runa par kaut kādu nastu. Protams, mēs vēlāk apspriedīsim šo jautājumu, tāpat arī specifikācijas attiecībā uz situācijām, kad var iedarbināt šo reģistru. Mēs nerunājam par sistemātisku iekārtu reģistru, mēs runājam par to tikai tad, kad ir uh, masveida neatbilstības. Tad vēl tagad par dažām detaļām attiecībā uz grozījumiem. Par brīvo apriti 29. grozījums. Tur tiek ierosināts pārbaudīt, ja produkts ir saskaņā ar šīs direktīvas prasībām, tad tā ir tāda atsauce jo var gadīties tā, ka produktam ir jāatbilst arī citām prasībām, nu, piemēram, vidas prasībām, nu, vai, piemēram, radio iekārtu prasībām, bet, ja tas neatbilst vidas prasībām, tad, protams, tirgus uzraudzības iestādēm ir attiecīgi jārīkojas. Kas attiec uz atsauc, kas ir pieprasīta attiecībā uz IMC, par aptvērumu un radio iekārtām. Tas tiks izslēgts no MC direktīvas. MC direktīva paredz, ka produkti, kas šobrīd ir um, tajā otrā direktīvā, netiek iekļauti šajā direktīvā. Bet direktīva par zemes voltāžas iekārtām neparedz šādus izņēmumu gadījumus. Runājot par uh, pakalpojumiem, mēs esam gatavi panākt horizontālu vienošanos, ko varētu izmantot, lai izvairītos no tās pašas filozofijas, kas attiec uz 32. un 40. grozījumu, kur ir, kur ir teikts, ka uh, paraugu pārbaudīšana ražotājiem un izplatītājiem ir jādara, jāveic pēc tirgus uzraudzības iestāžu lūguma, tas nav iekļauts, jo pie mums pastāv sistēma, kas labi darbojas ar dažādiem tirgus uzraudzības mehānismiem un uh, Un mums ir jāraugās, lai operatori ņemtu vērā visas spēkā esošās prasības, jo gal galā mums Eiropā ir ļoti daudz produktu, kur eh, var nonākt tirgu tikai tad, ja tiek eh, šī te atbilstības deklarācija parakstīta. Šī te atbilstības deklarācijai ir jābūt pievienotai produktiem Un, ja runājot par valodu režīmiem, tie parasti ir tie, kādus nosaka dalība valstis, un dalība valstis var izmantot iespēju lūgt rekomendāciju iztulkot viņu dzimtajās valodu, oficiālajās valodās. Vēl viens aspekts 66. grozījumā ir sestā pāns, iekopēts sestais pāns. Mēs domājam, ka tas nav nepieciešams, jo šis, šīs prasības jau ir paredzētas sestajā pāntā. Mums ir arī problēma par uh, par NLF vajadzētu pagaidīt, kamēr diskusijas par to beigsies, un tad atradīsim risinājumu. Gribētu paskaidrot, ka ja šeit ir šā, izslēgta šāda joma, tad te būtu ļoti specifiski jāraksta, jo ja šīs jomas pilnīgi tiek izslēgts, tas nozīmē, ka katrā dalība valstī, katra dalība valsts var par šādām iekārtām kā tās pašas vēlas. Protams, mēs būsim gatavi ar jums sadarboties, lai panāktu starp institūciju vienošanos attiecībā uz šo likumdošanas aktu. Mēs domājam, ka mēs, mūsu viedokļi nav pārāk attālināti, un mēs sagaidām, ka Eiropas parlamentā un padomē mums izdosies panākt drīz vienošanos par šo likumdošanu. Lielas paldies jums! par to, ka devāt man iespēju uzstāties. Well, for, uh, Lielas paldies par šo ļoti plašu un visaptarošo atbildi. Došu vārdu atkal Vailers kundzei, ja viņa vēlētos teikt vēl kādus komentārus. Mēs pēc tam runāsim arī vēl par laika grafiku un citiem jautājumiem. <coughs> ja, Paldies! Par kalendāru es, es šobrīd man tas nemaz nav prātā, varbūt kaut kad vēlāk to varētu pieminēt. Divus komentārus gribētu izteikt. Pirmkārt, jau liels paldies komisijai par to, ka jūs vēlreiz to atkārtojāt. Protams, kaut kādā veidā jūs vienu vai divas reizes jau savu domu gaitu man esat izklāstījis, bet ne tikai man, bet arī ēnu referentiem, ar kuriem tiekoties, es esmu to ierosinājusi un, protams, strādāt kopā. Uh, Mēs esam nedaudz citās domās par reģistrēšanas sistēmu nekā jūs. Ja jūs tagad to atspoguļojat tā, it kā tas būtu iespējams kaut kādā citā formā, nu, piemēram, piešķirot, norādot vēl vienu faks numuru, tad par to ir jāparunā. Uh, Jo līdz šim man tas, ko jūs esat ierosinājis, liekas kā tāda relatīvi stingra sistēma. Tagad jūs tā nedaudz vienkāršotāk sakat. Ja jūs tā izšķirīgi to vienkāršojat, tad mēs par to varam parunāt. Bet es domāju, ka mums būs par to jārunā tad, kad visi grozījumi būs iesniegti, tad mums tik tiešām vēlreiz būs jāraugās, ko mēs varam savilkt kopā un kur mēs varam rast labs kompromiss, kas nebūtu pretrunā cits citam. Tas manā skatījumā ir ļoti būtiski attiecībā uz šo reģistrēšanas sistēmu. Es, protams, tāpat kā jūs domāju, ka ja mēs izdarām izņēmumus attiecībā uz medicīniskām iekārtām, tad tā ir tāda kā muca bez dībēna. Un tad, protams, būtu jānosaka kaut kādi noteikumi, uh, lai līdz ar to pa cētas durvīm tik, netiktu ieviests kaut kas tāds, ko mēs nemaz nevēlamies. Bet es gribētu ierosināt, ka neraugoties uz komisijas komentāru, es uzskatu, ka nevajadzētu tagad rīkot vēl vienu uzklausīšanu, priekšsēdētāja kungs. Ir jādiskutē par grozījumiem tā, kā mēs to esam ieplānojuši, un tās tikšanās laikā mums vēlreiz būtu jāparunā, par, jāparunā ar komisiju, uh, un jā, norāda, kāds ir mūsu viedoklis. Jums ir kalendārais grafiks priekšā, man šie datumi šobrīd nav šeit, varbūt jūs varat kaut ko pateikt par to. Paldies. Priekšsēdētājs. Jā, tā tad uh, termiņš grozījuma iesniegšanā ir 5. jūnijas. Uh, šos grozījumus apspriedīsim 8. 8. 9. jūlijā pirms vasaras pārtraukuma, un tad tālāk grozījuma apsēršana notiks līdz septembra beigām. Un tāpēc atgriezīsimies atkal 17. oktobrī, tad mums ir daudz laika strādāt pie uh, grozījumiem. Un tad jūs varēsiet izlemt, cik plašas un dziļas diskusijas vēlēsimies arī ar padomi. Tātad varēs notikt arī diskusijas par to, kā darbs uz priekšu virzās padomē ar šo dosjē jo pēc balsojuma mums vēl ir daudz laika, bet to atstāšu jūsu un ēnu referents ziņā pieņemt lēmumu. Tāda tehniska dosjē gadījumā kā šis būtu liederīgi sazināties ar Lietuvas prezidentūru, kura ir jau ļoti iesaistījusies un jau ir uzsākusi darbu pie šī dokumenta. Un viņi arī ir iesaistījušies digitālās ekonomikas jautājumos. Lietuvas prezidentūra būtu liederīgi apspriesties ar viņiem. Vai jūs tas apmierina? Tad līdz ar to noslēdzam darbu pie šī punkta. Mums palicis vēl daudz laika, ja vien kāds vēl nevar izteikt papildu komentārus. Um, Legrips kundze, jūs runāsiet par medicīniskajām iekārtēm. Pārbaudīsim, vai mums uh, ir uh, referenčai. Jā. Komisijas pārstāve attiecības medicīniskajām iestādēm ir šeit. All right, okay. Well, if everybody is happy, I think. Ja visi ir apmierināti, es domāju, ka mēs varētu sākt darbu nedaudz ātrāk. Zinu, mums būs arī ātrāk kafijas pauzi ieturēt, bet nu, mums jau vēlāk arī koordinātāra sanāksme. Vēlērs kundze, jūs esat apmierināti, un citu komentāru nav, tad varam virzīties uz priekšu. Right, we're now going to... Um... Tagad mēs strādāsim tālāk. Divi atzinumi, kurus mēs, ar kurus sadarbojamies kopā ar vides komiteju, tātad in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces un medicīniskās ierīces. Tātad in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces un medicīniskās ierūces, ierīces, divi dokumenti. Diezgan sarežģīti. Mums ir uh, Kampas kungs, kas ir ēnu referents par Vanavas kundze. Laikam ir devusies prom. Un es aizstāju Fox kungu. Jā, redzēšu, ko Redzēsim, ko varēšu eh, redzēt, darīt ar viņa priekšlikumam. To jau redzēsim sanāksmes gai, gaitā. Bet līdz tam mums ir ziņojums no Lagrības kundzes, Bēras kundzes vietā. Un tad Lepriņē kundze uzstāsies pēc tam. Un tad mums ir pilns runātājs saraksts. Tad tagad došu vārdu Legrības kundzei. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Mūsu referente Beres kundze nevar būt šodien klāt, jo viņai ir, um, diemžēl, uh, bijušas um, citas uh, sanāksmes, kurās jāpiedalās. Vēras kundze ir labi iepazinusies ar daudziem grozījumu priekšlikumiem, kas ir veikti un vēlas, lai jums eh, pateiktu es eh, viņas vārdā eh, šādas lietas. Referente pirmkārt vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas ir strādājuši ar šo tekstu. Un šī teksta labā par šo lielisko darbu, kas ir paveikts. Vairums grozījumu ir atbilstīgi un pamatoti. Tādēļ e, nebūs nekādu problēmu sasniegt kompromisus. Mēras kundze vēlētos vienīgi e, piebilst pāris lietas, kas viņas prāta varētu sagādāt problēmas vai būt nepieciešams veikt e, grozījumus. Pirmkārt, tātad par aptvērumu. Referente vēlējās izslēgt um, estētiskos, um, estētiskās iekārtas, um, lai koncentrētos, uh, un, un uh, šeit var runāt arī par liplīzes ierīcēm. Uh, referenti vēlētos saņemt jūsu atbalstu šajā jautājumā, kas attiec uz definīcijām. No šāmas jau nāca piedāvājums par 101. grozījumu, par drošumu un par nepieņemamu riska izslēgšanu. Bēras kundze uzskata, ka būtu sarežģīti ieviest definīciju tik sarežģīta, sarežģītajam jēdzienam. Pirmais pielikums par pamatprasībām drošībai saskaņā ar jauno tiesību ietvaru nosaka tieši kā uh, Šie, šie drošības noteikumi ir jāizteno. Un jau būtu pietiekami. Referente uzskata, ka arī nevar runāt par efektivitāti šiem noteikumiem, kā par Vanams kundze e, piedāvā. Ja šāds e, jēdziens nav jau pirms tam definēts, šāds, e, šādu definīciju varētu būt visnotaļ sarežģīti izstrādāt. Kā var definēt, definēt ratiņkrēsla vai uh, defibrilatora efektivitāti. Šeit drīzāk jārunā par uh, klīnisko atbilstību. Beres kundze, kā norādīts iepriekš, atbalsta uh, definēšanu darbībai, kas ir būtiska medicīniskajām ierīcēm Un uh, šis jēdziens būtu arī sīkāk jāapskaidro. Kas attiecas uz operatoriem, Bereskundze atcaucas uz 105. 118. grozījumu. Un šajā sakarā Bereskundze uzskata, ka vajadzētu pieturēties pie jaunā tiesību ietvara, kas uh, ļoti skaidri nosaka ražotāju atbildību, importātoru un izplatītāju atbildību. Ja neskaita skaidru apdraudējumu drošībai, referenti uzskata, ka nebūtu jāuzskaita konkrētā atbildība katram no šiem operatoriem. Referenti uzskata, ka pielāgojums būtu jāveic eh, skatot katru gadījumu individuāli, ja tas būtu nepieciešams. Kas attiecas uz 16. pantu regulas priekšlikumā, Beres kundze piekrīt, ka de facto vajadzētu izslēgt uh, vairākus, uh, um, vairākas uh, medicīniskās ierīces, kas ietilpst šajā aptvērumā, kā piemēram skavas. Šeit var arī runāt par uh, sastāvdaļām, kas ir ortopēdiskajās protēzēs. Taču uh, arī šajā gadījumā eh, komisijai vajadzētu skatīties individuāli katrā, katru gadījumu. Referenti uzskata, ka nav nepieciešams eh, iekļaut ja tādu informāciju, ko pacients nevarētu izmantot, jo tas varētu tikai nevajadzīgi palielināt slogu. Tas attiecas uz eh, valodas, iz, valodu, kā tiek izmantotam. Uh, Arī šeit referenta vēlas pieturēties pie jaunā tiesību ietvara, kas ir ļoti skaidrs un kas katram pilsonim un katram um, veselības um, nozares uh, profesionālim mm, skaidri norāda, kā, kādas ir tiesības un pienākumi. Kas attiec uz mūsu kolēģa Foksa piedāvāto, referente pilnībā atbalsta komisijas priekšlikumu, kas um, nosaka paziņošanas e, iestāžu un informācijas saņem darbību. Un kas nosaka, kādā veidā dalībvalstīm ir iespējams e, apstrīdēt e, šo procedūru. Jo vairāku gurnu protēžu garumā, gadījumā mēs varam redzēt, ka pirmkārt tiek apdraudēta pacientu veselība. Tātad tas būtu, tā būtu prioritāte. 44. pāns par medicīniskiem ierīcēm, kas sastāv risku. Šajā punktā nav bijušas um, altern, nav bijuši alternatīva piedāvājuma. Švabs kungs piedāvā alternatīvu par uh, revīzijām un kontrolēm, taču šī pieeja referentis prāt neatspoguļo patieso nepieciešamību. Citādāk um, pāraudzīt jaunās medicīniskās ierīces, kas eh, ienāk tirgū. Referente atgādina vēlreiz, ka ir uzklausījusi visas puses, lai panāktu realistisku eh, kompromisu, kas atspoguļot visu pušu intereses, vai tie būtu patērētāji vai eh, nozares profesionāļi. Ir jāsaskaņo šī prakse. Uh, Uh, un tajā pašā laikā jāizvarās no sloga palielināšanas, kas varētu tikai samazināt konkurētspēju. Ja tiek ņemtas vērā, ja tiek ņemts vērā šis ietvers vadlīnijas, un ja gan ražotāji, gan uh, ziņošanas iestādes, gan arī um, medicīnas profesionāli ņem to vērā, tad tiks nodrošināta konsekvence un saskaņotība Eiropas līmenī. Šeit mēs vairs nerunājam par eh, tādiem gadījumiem, kurus ir viegli eh, atpazīt un eh, ko ir viegli um, klasificēt atkarībā no um, atkarībā no gadījumiem viegli atrast, um, kurā, uh, kurai sadaļai šajā regulējumā tam tas atbilst, bet ir arī vairāk jaunu gadījumi, ja, vairāk piemēri, un lai kādi, lai kāds arī būtu kompetences uh, šiem organismiem, uh, jebkuras medicīniskās ierīces uh, palaišana tirgu ir, uh, tai ir jābūt kontrolētai un tai ir jābūt certificētai. Referentes prātam. Um, ja ir kāds jauns eh, produkts, kam ir jāienāk Eiropas Savienības tirgū, tad ir jābūt šādai pārbaudai. Korēda Kampas kungs eh, izniedz vairākas grozījumus par eh, sabiedrības pieju uh, sistēmai uh, 51. pantā, kā tas ir minēts. Referenti pilnīgi piekrīta tajā jautājumā, ka nepieciešama lielāka caurskatāmība, taču uh, Pilnīgi noteikti nevajadzētu publicēt uh, bruto datus uh, bez filtrēšanas. Šajā ziņā ir jābūt pietiekuši lielai piesardzībai. Referenti uzskata, ka komisijas priekšlikums ir pareizajā virzienā, un arī šeit, kā jau tik minēts iepriekš, ir individuāli jāvērtē katrs gadījums, kad būtu jāpublicē informācija. Nevis uh, eh, ražotā, bet komisija būs tā, kas izvērtēs, kad ir jāpublicē šī informācija un kurā brīdī e, tā tiek nodota dalībvalstiem un komisijai. Kas attiecas uz ētikas komisijām, referente vēlas pārliecināties, nodrošināt to, lai mēs pārāk neatalinātos no tā, kas e, nesen jau tika pieņemts e, klīnisko pētījumu, klīnisko izmēģinājumu regulāmu. trešās klases eh, ķirurģisko materiālu eh, kategorijai atbilstošās ierīces, eh, ierīču gadījumā referents vēlētos komisijas uzmanību pievērst šajā sakarā un pārliecināties, lai netiktu izslēgti tādi, tāds preces, kas varētu sastādīt risku. Daļģēto ja aktu gadījumā arī dzēna referenti uzskata, ka būtu nepieciešams vērtēt katru gadījumu individuāli man jau skata, ka būtu jāpieturas pie komitoloģijas procedūras un jāpielāgo individuāli, ja nepieciešams, šī procedūra. Ir nepieciešams arī eh, juridisko dienestu atzinums katrā gadījumā pirms lēmuma pieņemšanas. Kā jau minēju sākumā, vairums kolēģu komentāru ir atbilstīgi un pamatoti. Ir arī e, vairāk piedāvājumi par um, borderline produktiem un citu piedāvājumu. 109. un 110. punktā ir šīs pluridisciplinārie produkti, un tas arī ir pareizajā virzienā, referents pirāta. Un šāda veida pozīcija no komisijas puses ir ļoti atbilstīga. Un es beidzot in vitro diagnostikas um, medicīniskās ierīces um, arī dzen iekļaus šajā sarakstā. Un visbeidzot, in-house uh, ierīces uh, referenti uzskata, ka varētu rast kompromisu ar uh, Faksa kungu. Tāpat ir jāpiemina D klases in-house produkti. Ne vienmēr ir Eh, vien un tie paši rezultāti eh, testēšanas gadījumos, un līdz ar to ir jāuznostāda eh, jānovelk robežas, lai nebūtu iespējams izmantot tādas ierīces, kuras nebūtu iespējams kontrolēt. Un tātad šeit būtu jādomā par šīm D klases ierīcēm un jānodrošina optimāla drošība. Noslēgumā vēlētos atgādināt, ka referenti pateicas visiem tiem, kas uh, veicināja šīs debates un uh, iesaistījās ar saviem ieguldījumiem. Referenti cer, ka tiks panākts kompromiss un um, būs arī turpmākas sapulces ar uh, ānu referentiem. Referenti arī dzen labprāt uzklausīs jau kādus komentārus vai jautājumus, kādi varētu rasties jebkuram no klātsošajiem. Paldies! Good. Well, thank you very much for standing in. Paldies par tik visaptverošu ziņojumu no Beras kundas. Tagad uzklausīsim ēnu referents De Kampas kungs vispirms. Paldies priekšsēdētāji. Protams, es vēlos apsveikt pateikties mūsu kolēģei Norai Berrai par visu ieguldīto darbu un par to, ar cik liela apņēmība viņa ir strādājusi pie šiem diviem priekšlikumiem. Viņa ir lieliski pastrādājusi. Un šobrīd mēs uh, es, esam mēs pilnveidojam viņas darbu. Es nedomāju, ka būs grūti panākt harmonizētu vai vienotu mm, projektu. Mērķis tīpaši IMKO komitejā ir nostiprināt uzraudzības un izvērtēšanas procesu pirms šīs ierīces nonāk tirgu, un mērķis ir palielināt patērētāju drošību. Uh, kam gal galā būtu jābūt mūsu galvenajam mērķim. Līdz ar to mēs atbalstam visus priekšlikumus, kas uh, atbildīgajām iestādēm uh, stiprina pilnvaras, kas attiecas uz tām kurām ir izdarīti izņēmumi, kas atbilst konkrētām, konkrētiem kritērijiem. Uh, Tas arī te pareizi risināts. Runājot par tādām stingrākajām klīniskajām analīzēm un, uh, klīn, un uh, klīniskajiem pētījumiem, ko ir veikuši slimnīcas, tas arī ļoti būtiski. Ir jāstiprina atbildīgo iestāžu loma, lai tās varētu pie ražotājiem veikt ārkārtas pārbaudas, tad vēl ir dažādi grozījumi par uh, atbildīgajām vai šīm te uzraudzības iestādēm, un ir nepieciešama arī labāka koordinācija starp uh, šīm iestādēm un uzņēmējiem. Mēs domājam, ka ir īpaši svarīgi rīkot kopējas inspekcijas, kur ir vairāk nekā viena kompetentā iestāde iesaistīta un tādējādi varētu radīt labākus apstākļus piekļuvai vienotiem tirgumu un labāk izplatīt pārāk praksi. Mēs piekrītam referentē šajā jomā. Vēl divas jomas, kas mums šķiet ļoti būtisks, ir kvalitātes un caurskatāmības nostiprināšana klīniskajos pētījumos un uh, stingrāka ierīču uh, tirgu ležmo ierīču priekšvēstures izpētēšana. Tas ir īpaši svarīgi attiecībā uz farmaceitiskiem produktiem. Tātad šīs te nesenās vēstures iekļaušanas mērķis ir aizstāt to, kur nevar iegūt informāciju um, no citiem pētījumiem. Tad vēl identifikācijas process, kas ir balstīts uz ļoti būtiskiem principiem. Tad reģistrēšana, tas arī ļoti svarīgs punkts prasības pēc veikt klīniskos pētījumus pirms lēšanas tirgu līdz šim ir bijušas diezgan tādas vājas un nav bijušas juridiski saistošas. Es esmu iesniedzis grozījumus, kas vairo caurskatāmību un pa palielinātu kvalitāti. Datu atklāšana profesionāļiem tāpat ir ļoti būtisks jautājums. Un tikai tā mēs varam nodrošināt šo datu adekvātu izpētu un arī uh, ļaut uh, rasties jauna, jauna veida uzraudzības mehānismiem, lai varētu arī pārbaudīt šo klīnisko pieredzi. Referenti uzskata, ka ir jābūt filtram un uh, ka tai būtu jābūt kādai komitejai, kas uh, šo filtru funkciju pildītu. Mēs esam nedaudz prasīgāk šajā jomā, bet es esmu pārliecināts, ka mēs beig beigās varēsim vienoties. Uh, Tajā pašā laikā šis mehānisms attiecībā uz dažādiem riskiem sabiedrības veselībai ir jāievieš agrīnās brīdināšanas sistēma par riskiem, it īpaši attiecībā uz mazāk aizsargātajiem vai, teiksim, tādiem īpaši aizsargājumām cilvēku grupām, un tāpēc ir nepieciešams, lai eh, būtu iespējams iegūt šo te informāciju par projektu priekšvēsturu, lai cilvēki uzreiz varētu reaģēt un lai varētu nodrošināt agrīnu diagnostiku. Ir tāpat arī nepieciešams vairot caurskatāmību. Tas ir ļoti būtiski, lai nodrošinātu dalību valstu veselības sistēmu efektivitāti. Esmu gatavs tālākām diskusijām lai mēs varētu šo komisijas priekšlikumu padarīt vēl stingrāku Eiropas pacientu un ražotāju nākotnes labā. Paldies! No liberāļiem šeit nav neviens, bet Fokskungs ir ieradies, tā kā došu vārdu viņam. Fokskungs ļoti uzmanīgi ir klausa vārdu viņam. Paldies, priekšsēdētāji! Es atvainojos, ka es esmu ieradies ar nelielu nokavēšanos. No Man grūti darboties vairāk nekā vienā komitejā. Priekšstādātais, jā, mēs sākam nedaudz ātrāk, tā kā piedodam jums šoreiz. Es gribētu pateikties referentei un ēnu referentiem par sadarbību, kur viņi ir izrādījuši strādājot pie šiem failiem. Es gribētu runāt par vispārējām tēmām, kas ir grozījumos. Es atbalstu tos, kas eh, tiek izma kur, kur tiek izmainīti deleģētie akti un ir pārēj uz parasto likumdošanas procedūru. Un īst, kur ir šie īstenošanas akti. Es piekrītu lielākajai daļai švāba kungi iestiekto grozījumi, tīpaši attiecībā uz centralizētās aģentūras izveidošanu. Man ir prieks, ka švāba kungs iet vēl tālāk nekā es un cenšas uzlabot komisijas priekšlikums, galvenokārt pievēršoties uh, kvalitātes kontrolas iestāžu lomas stiprināšanai ar stingrām prasībām. Uh, Savos grozījumos es norādu, ka es negribētu, lai, eh, lai eh, ka vajadzētu kompetentajām iestādēm eh, dot pilnvaras tai pašā laikā, negraujot nacionālo kompetenci šajā ziņā. Es gribētu mudināt deputātus padomāt par šādu pieeju, kā alternatīvu komisijas piedāvātajā. Kā es jau sacīju pagājušajā reizē, es domāju, ka komisijas priekšlikums izraisīs kavēšanos un papildus izmaksas un nevarēs arī atrast kaut kādas jaunas pierādījumus, kas varētu padarīt droši, li, dot lielāku drošību patērētājiem. 102. grozījums man rada bāžas. Tur ir runa par uh, medicīnisko ierīču efektivitāti. Nacionālā līmenī, tā kā dalība valstī ļoti atšķiras e, medicīniskās sistēmas, tad šis nu, grozījums nebūtu labs. 145. un 151. grozījums. Tur ir runa par uh, e, iestādi par iestādēm, kas ir, kurām tiek paziņots kompetentās iestādes šo aspektu attiecībā uz uh, atbildīgajām iestādēm pārbauda auditu laikā. Manā skatījumā te vajadzētu panākt lielāku caurskatāmību. Pavisam īsi par in vitro ierīcēm. Es atbalstu tas, ka attiecībā uz visām uh, in vitro ierīcēm ierīcēm tiek pie, piemērots izņēmums, tiek iz, izstrādāt dažādi testi, kur, teiksim, šobrīd nav pieejami. Un tie ir ļoti vitāli svarīgi diagnostiskie pakalpojumi. Nacionālajām kompetentajām iestādēm būtu jāspēj uh, ieviest mehānismus, lai nodrošinātu pašmāju ražojumu drošību. Un uh, komisijas ietekmes novērtējuma padome ir novērojusi, ka šādas te izmaiņas varētu radīt uh, pozitīvu virzību. Paldies! Uh, now, Mrs. Paldies, Foks kungs. Tagad pietikainens kundze arī vēlas ko piebilst. Es zinu, ka viņa ir iesniegusi vairākus grozījumus. Tad vārds jums. Paldies! Pirmkārt, man ir tāda vispārēja atba atbalstoša pieeja, referenta izvēlētajai pieejai, cik to var spriest no tā, ko dzirdēju no citiem ēnu referentiem. Vēlējos piebilst tādu specifiskāku, varbūt mazāk aspektu, tātad no tādas uh, cilvēku perspektīvas. Un šeit es runāju par um, aizstāšanas uh, ierīcēm, piemēram, implantiem. Pašlaik uh, saprotu, ka ir šāda tad, tad divējā, divu fāžu pieeja šiem aizstājējiem. Ja jūs dodaties uz, pie ārsta uz slimnīcu, kuram ir kāda aizstā ierīce no cita ražotāja, tad tas, kas notiek, jums ir jāizņem abas daļas, jo viena daļa nav nesadar kopā ar cita ražotāja norādītajām specifikācijām. Un kā jau jūs varat iedomāties, tas rada lielas celšanas, ciešanas pacientiem, jo īpaši domājam par vecākiem ļaudīm, var rasties dažādas traumas, un tiek samazinātas atlapšanas iespējas. Un līdzīgi kā tas bija mobilo telefonu lādētāja gadījumā, lai gan medicīnisko ierīces uzskata par daudz svarīgākām. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu iespējams panākt vienošanos, kādas ir specifikācijas uh, tādam, tādam uh, implantiem, un, uh, kas sastāv no divām daļām. Vēlējos vērst uzmanību šim jautājumam. Mēs tagad runājam par medicīniskajām ierīcēm, un es domāju, ka parlamentam ir jāpieņem nostāja par šo jautājumu, un jāvienojas par to, kādi būs standarti domājot par nākotnes pacientiem. Es ceru un aicinu jūs izteikt savu atbalstu šajā aspektā. Paldies! Priekšsēdētājs. Paldies! Tad no tāda inženieriska viedokļa varētu piebilst, ka varētu būt rasties zināmas inženieriskas problēmas ar šo daļu savietojamību un aizstāšanu. Par to vēl varam runāt. Tehnoloģijas gan, protams, ļoti strauji attīstās, tiek izmantot jauni materiāli. Ir cilvēki, kuri ir izmantojuši gūžas uh, uh, implants un nav bijis nepieciešamības tos aizstāt. Mēs uh, apzinām jaunas jomas medicīnisko ierīču kontekstā. Cilvēki dzīvo uh, tagad ilgāk. Vai ir vēl kādi citi deputāti, kas vēlas ko piebilst? Ja nē, tad es došu vārdu komisijai. Došu vārdu jums. Thank you, Chair. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, godātie deputāti. Pēc šīs sanāksmes eh, dosimies uz eh, nodarbinātības komiteju. Esam, eh, mums ir ļoti saspringts grafiks, taču kas attiecas uz šiem jautājumiem, mēs, protams, mācāmies reizē ar darbību šajā jomā, mēs arī mācāmies jaunas lietas, jo ir skaidrs, ka pamatmērķis ir vislielākais iespējamais drošuma līmenis Eiropas pacientiem. Kā arī komisija jau teica šorīt, jāskatās tehniski, kā mēs varētu uzlabot droši, drošumu līmeni, tajā pašā laikā nekādi nemainot mūsu priekšlikuma līdzsvaru. Jo ir skaidrs, ka ietekmes novērtējums uh, skaidri parādīja, ka šeit nebija pievienotās vērtības, taču kā uzlabot eh, kritērijas, eh, kritērijus eh, šīm paziņošanas iestādēm. Tas panika noteikti ir jāveicina, un tas arī ir viens no uh, galvenajiem uh, iemesliem, kādēļ ir šis priekšlikums. Ir vairāk priekšlikumi, ko godātā uh, deputāte referents kundze ir. Uh, Un šī komiteja ir iekļāvusi, un šie priekšlikumi, šie grozījumi, protams, iet pareizajā virzienā. Piemēram, par um, detalizētāku aprakstu klīniskajām, uh, klīniskajiem izvērtējumiem, ko šeit mēs darām ar šo uh, clinical trials jēdzienu, kā arī par uh, konfidencialitātes jautājumu. Tāpat arī ir um, uh, jāplūko citu grozījumu iekļaušana. Ir arī sarežģītāki jautājumi, kā arī secinājumi no mūsu šodienas uh, diskusijas. Multidisciplinārajā grupā es domāju, ka būtu jāpieņem atsevišķi grozījumi, izveidojot pēc iespējas lielāku līdzsvaru. Un vispēcot, netika minēts viens būtisks jautājums par D klases, D kategorijas ierīcēm. Šeit jāsaka, ka šim izņēmumam ir ļoti pozitīvs, pozitīvs aspekts, un tas būtu jāņem vērā. Es ļoti ceru, ka jums būs radīsies pēc par šo grozējumu būtību. Jūs saprotat, ka Šis dosie ir um, prioritārs un steidzams. Es ceru, ka jūs saprotat arī, cik, uh, kā jau jūs arī par to runājāt, uh, cik nozīmīgi ir pacientu drošība, cik uh, tā ir būtiska vērtība Eiropas Savienībai un kā mēs varam iesaistīties, lai pēc iespējas konstruktīvāk strādātu šiem grozījumiem. But, uh, well, Mrs... Paldies, lai gripas kundze ir devusies prom. Tad es ierosinātu noslēgt darbu pie šī jautājuma. Paldies komisijai un visiem pārējiem, kur ir iesaistījušies. Tad atgādināšu laika grafiku un kā strādāsim pie šī dusē tālāk. Un, protams, mums tas jāsaskaņo arī ar vidas komitejas laika grafiku. Tātad Kompromisa grozījums uh, apskatīsim 17. jūnijā. Balsojums komitejā notiks 18. jūnijā, un balsojums vidas komitejā norisināsies 10. jūlijā. Tātad Bēras kundze tiksies ar ēnu referentiem, lai varētu darbu virzīt priekš. Tā, dāmas un kungi, uh, Tas arī noslēdz darba kārtību šai pēcpusdienai. Mums bija paredzēta sākotnē arī diskusija par pakalpojumu dir direktīvu, bet referenta nevarēja jā, ierasties. Tātad, ko mēs darīsim līdz 5.15, kad, no, kad sāksies koordinātoru sanāksme. Un, ja, tad atgādināšu deputātiem, ka komiteja tiksies atkal rīt no rīta, lai pielītos viedokļu apmaiņā ar komisāru Neliju Kroesu, digitalizācijas programmu atbildīgo komisāri. Desmitos būs balsojums par vairākiem priekšlikumiem. Tad aplūkosim arī vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus, tabakas jautājums, iekšējā pakalpojumu tirgu mums diezgan piesātināta dienas kārtība. Un vēl klātsošiem uh, norādīt, ka mums ir uh, jauna informācijas, abi izdienās to vēl saņēmuši savos ēpastos. Vēl tagad varat pieteikties mūsu mājaslapā, to izsūtīsim jūs arī uz ēpastiem tajā ir iekļauts dažādas tieši saites, lai varat piekļūt pie aktuālākajiem dokumentiem. Vēlos pateikties visiem deputantiem un priecāšos jūs redzēt rīt. Sanāksme beigusies un koordinātors sanāks nāksies 5.15.